Dear colleagues. Tie sāk, cienījamie kolēģi, sveicināti. Vispirms jautāšu, vai varam apstiprināt darba kārtību. Paldies. Mums arī jāapstiprina 16., 12. decembra, 12. janvāra, 25. janvāra, 6. februāra sanāksmju protokoli. Ja nav iebildumu, tad varam arī tos apstiprināt. Man ir daži paziņojumi. Vispirms vēlētos atgādināt visiem deputātiem, ka 5.30 mums notiks kopējā sanāksme saskaņā ar 55. reglamenta punktu ar jurī komiteju par atsevišķu izņēmumu un nozaru ienākumu nodokļu informācijas izpaušanu. Un, kā sekretariāts jūs jau ir informējis, rīt pulksten 11.00 astoņos būs kopējā sanāksmē ar Libe, lai balsotu par finanšu sistēmas izmantošanu, e, naudas atmazgāšanā un terorismu finansēšanā. Un attiecīgi e, viss tiks organizēts, kā nepieciešams šī sanāksmē. Februārī bija pēdējā eh, koordinātora sanāksme. E, vispirms pētījām deleģēto aktu 27. martā koncentrēsimies uz PSD2. Koordinātori vienojās apmainīties viedokļiem 9. martā par trešo valstu ekvivalenci, par ekonomisko pārvaldību un ekonomisko dialogu un viedokļu apmaiņa ar uh, komisijas viceprezidentu. Viedokļu apmaiņa notiks 23. martā pulksten trijos. Ekon pieprasīs atļauju divām misijām uz Atēnām un Lisabonu pārbaudēt finanšu sistēmu darbību. Eh, CCCTB koordinātori eh, nolēma uzaicināt Nacionālo parlamentu pārstāvjus dalīties vienā no komitejas sanāksmēm. Uh, un CCCTB uh, eh, faili tiks tajās apspriesti. Tas notiks uh, eh, gada otrajā pusē. Un visbeidzot, kā jūs zināt, Ekon komiteja šobrīd saskaņā ar priekšsēdētā vēlēšanām ir diezgan tādā mm, savādā situācijā, komitejas birojas ir uh, funkcionēt nespējīgs, un šajos apstākļos ekonu koordinātori ir nolēmuši iesniegt apelāciju politisko grupu uh, priekšsēdētājiem, lai rastu risinājumu pēc iespējas ātrāk, kas ļautu strādāt pilnībā respektējot procedūru. Un šāda um, kārtība, šāda situācija liek mums rīkoties saskaņā ar uh, reglamentu. Un mums ir jāpapildina birojas pētējā gadījumā. Mums būs jāprasa kāds uh, plašāks risinājums grupas ietvaros. Vai jums būtu kādas piezīmes? Paldies! Vai mums ir kaut kāds termiņš? Politiskajās grupās mēs sagaidām, ka tas tiks izdarīts atbilstošā laikā. Un es nedomāju, ka man tagad vajadzētu jau paziņot šo datumu ziņojums par starpiestāžu sarunām par trilogiem. Mums bija trilogs 4. februārī, par labāku finansēšanas programmu uh, līdz 2020. gadam, un mēs panācām politisku vienošanos, un proti mēs uh, gaidām konsultācijas pēc tam, kad uh, tehniskās konsultācijas beigsies. Un šovakar mums būs vēl viens trialogs par EPRAP. Tālāk mēs esam gatavi nonākt pie piektā darba kārtības punkta, un tas ir grozījumu izskatīšana ziņoju tiesību aktām par sociālās uzņēmēja darbības un riska kapitāla fondiem. Došu vārdu referents kundzei. Paldies par šo ziņojumu. Nu, tur nav pārāk daudz sarežģītu jautājumu tas nešķiet eh, pārāk pretrunīgs, tā kā ir tāda diezgan liela vienprātība un vēlme. atbalstīt riska kapitāla fondu darbību visā Eiropā. Nu, kur ir um, lielākā viedokļa dalīšanās? Eh, pirmkārt, minimālo investīciju prasība. Šeit ir liels atbalsts saglabāt nemainīgu riska kapitālam noteikto minimālo līmeni. Par to bija ļoti lielas diskusijas, tad, kad mums bija diskusijas parlamentā par riska kapitālu. Es personīgi labāk vēlētos meklēt pēc iespējas mazāko, zemāk šo uh, prasību slieksni. Un uh, drīzāk noteikt kaut kādus griestus investīcijām. Jo šobrīd, kā jūs zināt, ļoti daudz notiek aizdošanas, uh, pataisno notiek dažādi, tiek izmantoti neoficiāli finansēšanas mehānismi, tie ļoti riskanti. Un tad, kad mēs sākam regulēt eh, investīciju iespējas eh, mazuma eh, tirzniecības aizņēmējiem, protams, ka mums ir jāapskata situācija, kur, nu, teiksim, neliekot visus spēles, par lielāku risku, protams, ir arī lielāka atdeve no kapitāla. Un Padomājiet, kas tad ir risks? Nu, parasti risku kapitāla uh, uzņēmumu. Tur risks ir augstāks, bet uh, šis risks ir ļoti skaidrs un vienkārši. Nu, piemēram, runājot par saules paneļiem un to ražošanu, nu, vai nu um, tie tiks finansiāli atbalstīti un būs rentabli vai nē. Nu, tā, tā ir šī ideja un to es gribētu piedāvāt kā kompromisu. Ja komisija varētu varētu vismaz nākotnē paraudzīties, vai mums e, varētu būt šāda feeder fondu struktūra mazajiem aizņēmējiem ar zemāku uh, prasību pēc investīcijām, bet nosakot noteiktus griestus investoriem e, šajā kategorijā. Nu, šķiet, ka vairākums tomēr vēlas, lai eh, šī te obligātā investīcija apjoma prasība nemainītos. Tad ir vēl kāds sarežģītāks jautājums, un tā ir pašu eh, kapitāla prasība. Un šeit ir ārkārtīgi lielas atšķirības, eh, prasot no 100 tūkstošiem plus pašu finansējums, kas ir vismaz viena ceturtā daļa no fiksētajām virsizmaksām. Un tad no otras puses um, neprasīt vispār nekādu sākumu kapitālu, um, bet uh, tikai vienu, vienu astoto daļu no fiksētajām virsizmaksām. Nu, mēs esam cenšies panākt tādu kopēju izpratni un virzīties priekšu, cik nu lēni būtu iespējams, jo mēs labi zinām, ka problēma ar uh, riska kapitālu salīdzinot ar citām pasaules daļām ir tāda, ka mums ir pārobežu problēmas, mums ir mazi fondi, un jo uh, augstākas šīs prasības būs, jo grūtāk radīt jaunus radošus uzņēmumus. Ja mēs tiešām vēlamies reāli palīdzēt investīcijām riska kapitālā, tad par to ir jādomā. Tālāk pavisam uh, likumīgi prasība no vienas puses, bet, nu, par, protams, argumentēt, nu, ko tad, uh, ko tad, ja eh, risks, nu, tomēr mm, noved pie neveiksmīga rezultāta. Nu, tā ir, tas ir uh, riska kapitāla raksturs. Ja jūs uh, ieguldā. Un tas eh, jūs nepasargāja arī ir šie 100 tūkstoši un ir viena ceturtā daļa no fiksētajām virsizmaksām. Tā kā tas ir iemesls, kāpēc mēs esam diezgan skeptiski par to, ka ir jānosaka um, šādi te griesti. Profesionāļi ļoti labi zina, ko tas nozīmē, un viņiem būtu jābūt gataviem šādām situācijām. Un kas attiec uz likumīgu prasību, lai uh, fondu pārvaldītāji darbotos atbildīgi nu tad mēs varam nonākt pie nākamā jautājuma, un tas jau ir jautājums par to, kā mēs varam nodrošināt uh, atbildību, uzraudzību, reģistrāciju un uh, kontrolēt fondu darbības. Ir nepieciešamība uh, labāk pārvaldīt fondus no vienas puses, no otras puses ir arī iespēja uh, tiešām radīt eh, reālu Eiropas riska kapitāla tirgu, un pašlaik tāds neeksistē, jo dažādām dalībvalstīm ir atšķirīgas reģistrācijas prasības, eh, tiek prasīti dažādas eh, maksas par uzraudzību, dažādi tiek interpretēta arī regula, un tas to padara ļoti sarežģītu īpaši, ja vēlaties piesaistīt finansējumu no citām dalībvalstīm. Tā kā man sākotnējais priekšlikums bija tāds, ka ESMA, respektīvi Eiropas Savienība, būtu tā, kas būtu atbildīga par a, reģistrāciju, nevis a, nacionālā kompetentā iestāde. Nu, daudz gan apgalvo, ka tās ir milzīgas pārmaiņas un uh, padome varbūt eh, nevēlēsies eh, pie, pieņemt šādu politisku lēmumu, bet pēc tam, kad biju aprunājusies ar dažādiem avotiem, ieskaitot eh, ESMU speciālistus, nu šķiet, ka tas ir tāds priekšlikums, kas liekas pievilcīgs arī dažām citām politiskajām grupām. Tā kā Mēs tiešām šeit vēlētos e, ļoti e, spēcīgu lomu tieši esmai uzraudzībai visā pārobežu kontekstā, e, pāraugot riska kapitāla fondus visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un nacionālajām kompetentajām iestādēm būtu jābūt atbildīgām par reģistrāciju un konkrētu ikdienas uzraudzību. Uh, Taču e, turpretīm esmai būtu tiesības e, nodro, e, noteikt kopējus detalizētus standartus attiecībā uz reģistrāciju, ies, pieteikumiem, iesniegšanu, minimālajām prasībām, uzraudzības formām un tā tālāk. Un šeit esmai e, būtu jābūt pieejai visām reģistrācijas lietām un reģistrācijas eh, procedūrai, e, ko veic Nacionālās kompetentās iestādes, un esmu to varētu darīt regulāri. Un viņiem būtu arī tiesības iejaukties tajos gadījumos, kad e, būtu skaidrs, ka reģistrācijas process nav um, pareizs un uzraudzība nenotiek. Mm Tātad, balstoties uz abu pasauļu, abu pušu interesēm, varbūt, ka pašlaik ir politiska iespēja panākt kopēju politisku izpratni. un mēs varēsim rast politisku kompromisu apmēram tādā garā domājot. Nu, pārvaldība un uh, mārketinga pāse, nu, uh, tā ir formulēts to brīdi, kā tā ir formulēta, un ir tā ideja par to, ka es arī tam piekrītu, ka tā ir jābūt tam vienam dokumentam, eh, bet ja mums nebūs šeit kopējas izpratnes, tad mums vismaz ir cerība, ka komisija izskatīs šo jautājumu saprotot, ka šeit ir iekļauta arī uh, pārvaldības pase. No nu, pārējo vis, par pārējo visu ir vairāk vai mazāk liela skaidrība, un es tiešām gaidu tādu lielu parlamentu, es domāju, ka lielu eh, kompromisu, par ko parlaments varētu vienoties. Paldies jums! Liels paldies! Un tagad S un D grupas vārdā Luīģi Morgan kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģa Honorevole Kosolino, perché non riesce. Es vēlos atvainoties kolēģi Orsolino vārdā, kurš nevarēja būt klātā un klāt un kurš e, lūdza man informēt par viņu nostāju. Es mēģināšu to atspoguļot maksimāli skaidrā veidā. Pateicos kolēģiem, kuri iesniedz grozījumus, it īpaši E, kolēģei Petikainenai. Mēs redzam, ka daudzi grozījumi atspoguļo tās bažas, kādas ir vērojamas visā politiskajā spektrā. Un pirmā no šīm bažām ir pārvaldības jautājums. Šajā sakarā autorizēt reģistrētos eh, pārvaldniekus ar pārvaldības eh, pasēm varētu neatbilst sākotnējam te tekstam, un tas varētu radīt situāciju, kurā būtu jārespektē ja kritēriji, kas būtu vienlīdz dārgi maksājoši gan lielajiem, gan mazajiem uzņēmumiem. Tālāk par paškapitālu runājot un komisijas priekšlikumu esma nosaka līmeni. Savukārt šim līmenim būtu jāno, jātiek norādītam noteikumos. Tā, ir jādara, lai būtu lielāka juridiskā skaidrība. Turklāt atsevišķi deputāti uzskatīja, ka ir jāgroza šis teksts abos šajos punktos, un uz autors uzskata ir iespējams panākt kompromisu. Treškārt tiek pasvītrots komisijas jautājums Saskaņā ar komisijas priekšlikumu uzraudzības lemējiestādi nevar noteikt komisijas maksas. Tomēr ir jāsēdz attiecīgās izmaksas. Turklāt paplašinot pielietojumu sfēru, vairāk uzraudzības pienākumu tiks uzticēti šīm iestādēm. Ja Tāpēc jāpārskata priekšlikumā komisijas maksu režīms. Visbeidzot, tiek uzskatīts, ka pastāv iespēja skatīt ļoti svarīgu tematu, konkrēti vidas jautājumu. Tādējādi ir risks, ka kapitāla produkti un Eiropas sociāla partnerības eh, produkti varētu koncentrēties uz videi draudzīgiem mērķiem. Izmantojot fondus, kuros investori, kuriem rūp eh, viņu investīciju vidas ietekme. Kā sociāldemokrātu ēnu referents autors piekrīt skatīt esma paplašināto lomu. Ļoti daudzi kolēģi atbalsta šīs pašas bažas par komisijas maksām, par pārvaldības pasi un uzskata, ka ir jāpanāk kompromisi par šiem dažādajiem aspektiem, lai tas apmierinātu dažādās politiskās saimas parlamentā. Paldies! Nākošais runātājs no ECR grupas. Neviena no goe, neviena Urtasuna kungs no zaļajiem. Paldies priekšsēdētājiem. Mūsu ēna referents Filips Lambērs nav klāt šodien, un viņa vārdā ziņoju, ka Mēs eh, vēlētos panākt drīz vienošanos pār šo dosie, tā pauda visas puses. Un tagad konkrētas piezīmes Filipa vārdā. Pirmkārt, mēs atbalstām referenta pieeju stiprināt esma iesaistīšanos un nolūku veidot režīmu, mārketingu un pārvaldības pasēm. Mēs pieņemam zināšanai atsevišķu pārstāvu vēlmi samazināt investīciju e, fonda sliekšņus. Mēs saprotam, ka tas nozīmētu e, paredzēt līdzīgus apstākļus kā Eiropas ilgtermiņa investīciju fondam. Tāpat arī mēs apzināmies, ka eh, vairākas politiski, lielākā daļa politisko grupu piedāvā tādu līmeni, kurš atbilst eh, pāris siltspējības nedēļām krīzes apstākļos. Mēs uzskatām, ka fonda prasībām ir eh, jāskata atveseļošanās iespējas neizpārdodot pamatlīdzekļus. Eh, piedāvātie procentu līmeņi varētu mainīties atkarībā no pamatlīdzekļu apjoma. Tāpat ir jābūt piesardzīgākiem, runājot par tiem pamatlīdzekļiem, e, kas būtu paredzēti UVG fondiem konkrēti. Mūsuprāt, vajadzētu ņemt vērā investīciju termiņu. Pirmajā investīcijām ir jābūt nemazāk pa uzņēmumiem, kas ir līdz 250 personām un 50 miljonu apmērā nākošais. Uh, nākošā investīcija var pārsniegt šo summu. Tāpat uh, šie portfeļi nedrīkst tikt tirgot regulārajā tirgu. Un visbeidzot, Filipa vārdā vēlos pievienot in, papildus informācijas prasības konkrēti. Mēs uzskatām, ka šādiem fondiem gada pārskatos ir jāsniedz sekojošs apraksts. Pirmkārt, vides un klimata faktori, kas tiek skatīti investīciju pieejā. Otrkārt, kā investīcijas veicina inovācijas, izmantojot tos rādītājus, kas ir iekļauti esma sagatavotajā tabulā Tāpat ir jānodrošina e, iniciatīvas ekspostu ietekmu uz Eiropas e, Savienības politikas darba kārtību. Paldies! Ēnu referentus no citām politiskajām grupām šobrīd neredzu, līdz ar to tagad ir brīvais mikrofons un pirmā cilvēks ir Balts kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es varu pateikt, ka tas, ko Sepa Petikainen mums ir piedāvājusi, es varu atbalstīt viņas priekšlikumu. Es domāju, ka mūsu referente šeit ir piedāvājusi ļoti pragmatisku risinājumu. Eurikas un Eusef kont kontekstā mēs, mēs saprotam, ka šāds regulējums ir nepieciešams tieši tādēļ, ka līdzšanējais regulējums nav pietiekams, lai panāktu to mērķu, ko mēs vēlētos sasniegt. Uh, tā, lai uzņēmē darbība un novatoriskums Eiropas uh, ekonomikā tiktu veicināti. Eiropā mums ir ierobežotas kapacitātes, runājot par riska finansējumu, mūsu riska finansējuma tirgus diezgan fragmentēts, un tāpēc ir nepieciešams startautisks kapitāls. Mums ir jāsaprot, kā ir jārisina situācija tāda, kāda tā ir. Tāpēc, ja mēs uh, veidojam uh, tādu administratīvo pasi fondu administratoram, uh, taču es uzskatu, ka varbūt šobrīd tas nav visbūtiskākais. Mums ir nepieciešams panākt to, lai Eiropas kapitāla tirgus attīstītos un lai tas nekļūtu par vēl lielākā mērā sadrumstalotu. Tas attiecas arī uz IFMD direktīvu. Es domāju, ka ir svarīgi neregulēt kādus konkrētus produktus, bet te pašā laikā ir jābūt uh, drošiem aspektiem, tā saucamais ring fencing. Jābūt iespēja arī salīdzināt produktus. Un tāpēc es uzskatu, ka tas, ko Sepa šeit piedāvā, ir ļoti prātīgi un ir jāatbalsta. Runājot par esmas kompetenci, es domāju, ka arī šeit mums ir nepieciešams skatīties situāciju reāli. Ja mēs esmai dodam tādas kompetences, ko esma pati nav gatava uzņemties, mūsuprāt, nav īsti pareizi. Paldies! Lielas paldies! Lūdzu, Pervanša Veresa! Merci, euh, merci à la rapportrice de l'état d'esprit dans lequel elle aborde. Paldies referentei, kura ir strādājusi pie šīs direktīvas pārskata. Bija kopīgs mērķis un tas, ko mēs esam sagatavojuši kā likumdošanas tekstu nesasniedz savu mērķi, tāpēc mums ir šis darbs jāpārskata. Daudzi runātāji pieminēja esmalomu. Domāju, ka jau pēc definīcijas šāda veida pasākumā ir jāuzticas izveidotajai struktūrai šajā gadījumā esmai, un ir jāveido tāda Eiropas likumdošana, kas spēj virzīties uz priekšu. Es domāju, ka uh, šajā gadījumā ir jāņem vērā eh, privāto investoru intereses. Tāpat arī esmu iesniegusi grozījumu pār juridiskas um, personas eh, formulējumu un kā sociālistēnu referents Kozolīno kungs Eh, jau pieminēju šo jautājumu. Es domāju, ka zaļā marķējuma ieviešana un ir viens no punktiem, kur ir jāpanāk līdzsvarots jautājums, jo mēs, un tāpat mēs nevaram eh, saņēmēju valstīm uzlikt par pienākumu veikt uzraudzību. Makroprudenciālie jautājumi ir jāskata šī rīka ietvaros, un, manuprāt, visjūtīgākais jautājums ir e, tas, ko labs briselietis nodēvēs par level playing field, jeb vienādiem spēles noteikumiem starp e, visām struktūrām, un šeit mēs redzam šo pasas jautājumu, vai, tas tiek, vai tā tiek piešķirta ar vienādiem nosacījumiem, un e, pašfi, adekvāts pašfinansējuma. Līdzekļi, kas tiek pieprasīti. Domāju, ka ir jāpatur adekvāts uzraudzības līmenis šim fondam, kas ir pievilcīgs, bet kas nepalīdz veidot jaunus uh, hedge fondus, un šajā gadījumā mēs varam aiziet pa nepareizo ceļu. Paldies! Citi runātāji nav pieteikušies, tāpēc došu tagad vārdu komisijai. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētā. Paldies arī par to, ka ielūdzāt mani šodien šeit. Uh, atgādināšu, un es varu arī piekrist tam, kas jau ir izskanējis, ir tā kā 2013. gadā ir sākuši darboties divi uh, ietvar dokumenti un Tāpēc arī ir nepieciešams tagad šos dokumentus pārskatīt, jo līdz šim nav varbūt bijusi tik veiksmīga situācija. Tad, kad mēs runājām ar uh, nozares pārstāvjiem, arī tad, kad mēs uh, par Eureku esam runājuši, tad ir tā, ka mm, mums ir pateikts, ka mēs esam palaiduši garām dažus aspektus un ir dažas jomas, kurās ir nepieciešams konkrēti uzlabot situāciju, un tad attiecīgi šī ietver dokumenta kļūst daudz labāki. Varu precīzi pateikt, piemēram, mēs um, esam daudz vājāki salīdzinot ar ASV, ja mēs runājam par riska kapitāla tirgu kopumā. Un tāpēc mēs uzskatām, ka Eiropā ir jābūt vēl milzīgam potenciālam, mums vēl ir iespēja situāciju uzlabot. Divas pamata izmaiņas, ko mūsuprāt ir jāievieš, ir tas, ka ir nepieciešams uh, ļaut šos fondus pārvaldīt arī plašākam pārvaldītāju lokam, lai būtu arī lielākie uzņēmumi un lai būtu iespēja arī šos fondus pārdot daudz plašākam investoru lokam. Tas nozīmē, ka fondus varēs pārdot arī institucionāliem investoriem, un tad Eurekai un Eusafam tas būs daudz izdevīgāk, ja tā būs iespēja e, veidot fondu reputāciju. Otrais būtisks jautājums ir tas, ka mums ir nepieciešams definēt, kas ir, eh, eh, kas ir pamatlīdzekļi, kas eh, iekļaujas šajā schēmā. Mums ir nepieciešams nodrošināt plašāku diversifikāciju runājot par investīciju portfeļiem. Un tas nozīmē, ka attiecīgi fondi būs daudz efektīvāki izmēra ziņā. Ja? Ņemot vērā šo loģiku, e, to domu, ka pārskatot mēs vēlamies, lai dokumenti būtu labāki, tad mēs nekādā gadījumā nevēlamies atteikties no 100 tūkstošiem sākuma kapitāla, kas ir nepieciešams ar investoram. E, mēs daudz esam runājuši par to arī ar nozares pārstāvjiem un visi teikuši, ka tā nav nekāda problēma. Tie 100 tūkstoši, kas ir sākuma kapitāls, kā šķiet, ir e, labs tests, labs veids, kā pārbaudīt, un ir uh, bijuši diezgan kritiski savukārt viedokļi par uh, cita veida pārbaudēm, tāpēc, ka ir daudz grūtāk, grūtāk pārbaudīt to. Līdz ar to šī 100 tūkstoši biļete šķiet ļoti veiksmīgs risinājums. Runājot par pašu, uh, pašu kapitāla prasību, mūsu mērķis ir, lai uh, pārvaldītājiem šie dokumenti būtu pievilcīgi, lai viņiem būtu iespēja uzsākt darbību, ņemot vērā to, ka jau tagad investora aizsardzības līmenis ir ļoti labs, tad mūsuprāt šī uh, 100 tūkstošu uh, biļete mūsuprāt ir pietiekams kritērijs un nav nepieciešams nodrošināt vēl kādu papildu paškapitālu. Uh, Mūsu sākotnējais priekšlikums bija atstāt šo jautājumu esmas rokās, bet kurā gadījumā mēs labprāt uzklausītu priekšlikumus. Vēlos vienu jautājumu precizēt. Ja mēs runājam par pašu kapitālu, mēs šeit runājam par pārvaldības uzņēmumu, nevis par pašu fondu. Doma ir tāda, e, doma ir tāda, ka nevis tas, ka fonds, e, piemēram, sabrukuma gadījumā ka pārvaldnieks tad attiecīgi kompensētu. Nē, runa ir par to, ka pārvaldniekam krīzes situācijā būtu pietiekams finansējums, lai turpinātu darbu. Runājot par pārvaldnieka pasi, tad, kad mēs strādājam pie šī pārskatījuma, tad nešķita, ka ir nepieciešama kāda nepieciešamība maziem pārvaldītājiem veidot fondus ārpus savas valstis sa, sa, savas valsts, un līdz ar to, ja ir lielāks, e, ja ir lielāks e, investors pārvaldītājs, tad tas ir savādāk. Mums šķiet, ka ja mēs tagad uzsāktu un iekļautu šajā dokumentā pārvaldnieka pasas koncepciju, tad mums būtu jāstrādā pie ļoti daudziem aspektiem, un tas novilcinātu dokumenta stāšanos spēkā. Tas būtu daudz sarežģītāks risinājums un prasītu papildu noteikumus piemēram, jautājumos par to, kas ir mītnes valsts, kas ir cita valsts. Un tad varbūt līdz ar to šis mūsu radītais ietvers varētu būt mazāk uh, pievilcīgs. Un mēs varētu to iekļaut uh, finanšu tirgus pārskatīšanā, bet jebkurā gadījumā šobrīd mums šķiet, ka tekstu nevajadzētu šajā jautājumā grozīt. Mēs ņemam vērā arī jūsu priekšlikumu attiecībā uz to, ka esme varētu būt izteiktāka loma attiecībā uz fondu uh, Eh, apstiprināšanu. Un šobrīd ir tā, ka, lai gan mums nav vēl informācijas par attiecīgi regulējumu pārskatīšanu, līdz ar to pagaidām man nav priekšlikumu par to, kā mēs esmu varētu piešķirt lielāku, uh, lielākas pilnvaras. Liels paldies komisijas pārstāvim, un tagad lūdzu mūsu referentu. Paldies! Pirmām kārtām Vēlos pateikties referentiem un komisijai par, par visiem komentāriem. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Nu, tad līdz ar to grafiks ir šāds. Ekon ir 27. vai 23. 22. vai 23. marts, un tad sāksim trialogu. Labi, tad šī sanāksmes daļa līdz ar to ir pabeigta, ir izskatīta, un nākamais ir septītais darba kārtības punkts tāpēc, ka sesto izskatīsim rīt. Un, un darba kārtībā mums ir pieteikts par regulas grozījumiem par Eiropas statistikas programmu 2013-2017 gads, paplašinot to, pagarināt to uh, eh, līdz laika periodā 2018, 2020 un es pats esmu referents, līdz ar to Vēlos pateikties visiem, kas ir nākuši klajā ar grozījumiem. Lielākoties grozījuma uzlabo komisijas priekšlikumu, un uh, tas viss notiek tajā vispārīgajā virzienā, ko es esmu iekļāvis arī savā uh, ziņojumā. Es tagad nerunāšu ļoti detalizēti par priekšlikumiem, bet uh, varu runāt par vispārīgiem aspektiem. Pirmkārt, ir tas, ka ir vairākie grozījumi, kas veicina uh, E, visaptverošu indikātoru iekļaušanu, runājot par migrantiem un bēgļiem Eiropas Savienībā, tiek arī runāts par to, ka ir nepieciešams uzlabot metodoloģiju attiecībā uz vardarbību e, pēc dzimuma, un tad ir arī grozījumi, kas veicina to, ka būtu nepieciešams Uh, dibināt uh, nodarbinātības indikātorus, kas ir saistīti ne tikai ar pilnu laiku un puslodzes darbu, bet arī darbu, kas ir uh, pastāvīgs un darbu, kas ir uz laiku. Un tad attiecīgi, attiecīgi būs sekas un arī jāiekļauj aspekti, kas ir saistīti ar post, potenciālu izstāšanos, ja kāda dalība valsts izstājas no Eiropas Savienības. Uh, varu teikt, ka kopumā šie grozījumi jau ir iekļauti manā ziņojuma projektā. Otrkārt, ir tādi grozījumi, kas vēlētos, lai būtu IKP un plašāki indikātori, lai ļautu pārbaudīt un, un atspoguļot dzīves kvalitāti un ņemt vērā arī nacionālā konta aspektus. Ir arī daži grozījumi, kas veicina kopīgos uh, indikātorus attiecībā uz ienākumiem. Ir arī grozījumi, kas prasa papildu ziņojumus gan pār statistikas programmām, gan uz šo programmu izpildi un uz to, kā statistikas dati tiek piedāvāti, vai tie ir lietotājiem uh, draudzīgi un saprotami un pieejami lietotājiem. Vēlos sirsnīgi pateikties visiem kolēģiem un, protams, turpmākajās dienās mēs strādāsim pie kompromisiem, lai varētu rast kopīgu nostāju, ņemot vērā dažu politisko grupu viedokļus. Un EPP grupas ēnu referents ir Matos Kungs. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt vēlos pateikties visiem, kuri palīdzēja veikt šo darbu, kur palīdzēja sagatavot grozījumus. Domāju, ka darbs ir iecerēts preizā virzienā. Turklāt šis dokuments neiekļāva ārkārtīgi nozīmīgas eh, izmaiņas. Eiropas komisija ir nākos klajā ar eh, saviem priekšlikumiem attiecībā uz eh, prasības pēc statistikas apmierināšanu, vajadzību apmierināšanu, un turklāt nepieciešams to darīt maksimāli drīz. Katrā ziņā ir jāvar balst, skatīties uz augstas kvalitātes statistiskiem datiem, kas ir salīdzināmi, kas izceļ konkrētus aspektus, kas atspoguļo eh, nacionālo, reģionālo līmeni un ir jādod iespēju šo statistisko sistēmu pagarināt. Un šajā eh, gadījumā ir trīs pamatmērķi, lai būtu kvalitatīva statistiska informācija, uh, lai nebūtu trūkuma statistikā, lai e, varētu straujāk reaģēt uz Eiropas Savienības stat e, statistikas vajadzībām un treškārt garantēt Eiropas statistikas e, lomu pasaules līmenī. Domāju, kas man izstāstīs īsumā visu, un man vairāk nekas nav piebilstams. Paldies! Un tagad dodu vārdu. Alvē grupas vārdā deputātam Kalviešam Bonam. Paldies, priekšsēdētāji! Izteikšos īsi, tā kā, manuprāt, šis ir e, temats, kas ceru, kā viesīs nedaudz grūtību Eh, tomēr jāatzīmē ambīcija trūkums mūsu budžetos un Eiropas integrācijā, jo ir daudzi jautājumi un statistiskās nepieciešamības, ar kurām mēs saskaramies, un apzinoties to tie smieklīgie līdzekļi, kas statistikai tiek akvēlēti, ir skaidri nepietiekami, tāpēc ir eh, vajadzīgi jauni priekšlikumi. Šajā sakarā Aldei ir piešķir lielu nozīmi tam, lai varētu analizēt eh, esošās problēmas, taiskaitā lielo nevienlīdzības eh, jautājumu, jo šķiet, ka pastāv ļoti nevienlīdzīgs e, sadalījums e, izaugsmēji. Un tāpat arī, kā jau sacīja iepriekšējais runātājs, visā, kas attiec uz starptautisko prestīžu, uz citiem jautājumiem, kas ir vairāk nekā konjunktūra, bet kas nozīmē stabilu statistikas korpusu, un lai ne tiktu atspoguļoti tikai steidzami jautājumi, bet ir jābūt stabilam statistikas korpusam un arī runājot pār Eiropas statistiku kokumām un Eiropas statistikas aģentūras iespējams veidošanu, pat ja tas notiek lēnām. Un, piemēram, lai mēs nu, uzzinātu, kāds ir bezdarba līmenis Austrālijā vai Savienotajās valstīs. Mēs to nezinām, kāds ir bezdarba līmenis Krievijā. Viņi to sagrozīs, bet mūsu rīcībā būs kaut kāds skaitlis, lai pretējā gadījumā mums nebūtu jāmeklē neskaitām daudzās vietās informācija. Tas nav Eh, tik vienkārši, bet eh, tādā veidā mēs neizlaidīsim no redzesloka vajadzību pēc vairāk Eiropas. Otrkārt, eh, būtiski ir uzraudzīt metodikas, lai tās katru reizi būtu aizvien konverģētākas, jo, lai nebūtu tā, kā savā laikā teica Dizraelī, ka statistika var izmantot kā vislielāko uh, melu runātājs atvainojos, atvainojas tūkiem par izraisīto, par grūtībām pārtulkot Dizraēlī citātu, bet turpinot runātāju domu, mums ir nepieciešama struktūra, kura spēj atspoguļot konkrētu situāciju, uzklausīt vislabākos ieteikumus un tālāk jau pie tā viss strādā sēda referentu grupas un katrā ziņā es vēlos pateikties par, īsto, par īstenoto darbu un paldies priekšsēdētājiem. Thank you. Uh... Paldies. Gīgoldkungs. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms paldies par šo te lielisko ziņojumu projektu. Tajā ir daudz problēmas ietverts, kurām mēs piekrītam, piemēram, indikātori, kas attiecas uz uh, vardarbību, kas uh, balstās uz dzimumu jaut piedarību un citi jautājumi, kas ir spēcīgāk jārēķina, uh, pie, kam jāpievēršās daudz spēcīgāk. Vajadzētu vēlreiz paskatīties uz Eiropas statistikas programmu. Tas faktiski nozīmē pārskatīt to darbu, ko esam paveikuši pirms pāris gadiem. Dažas lietas, ko mēs kopā esam uzrakstījuši ar līdzlikumdevēju šajā programmā, vēl līdz šim nav e, īstenots, un tieši tādēļ ir svarīgi dialogā ar Eirostat atzīmēt, kas tad mums ir statistikas programmās un kas nav ticis tajās iekļauts, kas nav realizēts. Tieši tādēļ es vēlētos atgādināt par vēl neatrisinātiem jautājumiem. Es vēlētos atkārtot trīs no tiem. Vispirms, Eiropa 2020 indikātori, tie joprojām ir novecojuši. Attiecībā uz dažiem indikātoriem pieejamie dati ir no 2014. gada. Ja mēs nopietni pievēršamies šim jautājumam un uzskatām to par svarīgu stratēģijas jautājumu, ir jāskata jaunāki indikātori, kā 2014. Mm, gadā iegūtie. Tālāk lietotājiem draudzīgums, eh, mājaslapai. Nu, īstenībā te mēs arī neesam vēl panākuši to, ko vajadzētu. Attiecībā uz citiem statistikas websaitiem. Nu, vajadzētu padarīt to vienkārši lietojumu skolotājiem, studentiem, sociālajiem mēdījiem, prezentācijām skolā, universitātē. Un līdz šim vairākums no Eurostat mājaslapas uh, prasa vispirms apmācību, eh, kā lietot eh, programmatūras eh, rīkus, un tas, nu, nav nebūtu vienkārši, un tas nekādu pievienoto vērtību pilsoņiem nedod. Es vēlētos arī redzēt, ka līdzīgi kā mēs nolēmām iepriekšējā programmā, uh, to, ka uh, sociāla ekonomiskās aktivitātes tiek precīzi izmērītas, tā kā to piedāvā darīt apvienotās nācijas globālā līmenī. Mēs esam šajā jomā padarījuši labu darbu, un uh, tur viņi ir izdarījuši lielisku darbu, un mums Eiropā vajadzētu rīkoties līdzīgi. Mums ir virkni priekšlikumu šā virzienā. Uh, Virkne kolēģu ir arī um, nākuši klājā ar priekšlikumiem, piemēram, ALDE un eh, S&D par nevienlīdzības atspoguļošanu, par izvairīšanos no nodokļiem, EPP par. Um, teritoriālu uh, eh, disagregāciju un Džonas uh, eh, Fernandes par aprits ekonomiku un Nīna Džil par nodarbinātības rādītājiem. Tā kā es domāju, ka ļoti daudz vērtīgu ideju un es labprāt es redzētu, ka Eirostats arī komentē, ko no šīm pašreizējām programmām vēl ir iespējams realizēt, un līdz kuram brīdim viņi var mm, apņemties eh, paveikt nepaveiktos darbus iepriekšējā programmā. Paldies! Šķiet, ka citāna referentu nav, un arī neviens nav pieteicies brīvā mikrofona, nē, ir gan Ānem, Ānemans kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kāpels kundze atvainojas, ka viņas nav klāt, bet man ir daži komentāri eh, viņas vārdā. Ja vēlētos sākt ar to, ko sacīja komisija. Komisija sacīja, ka statistika ir ļoti būtiska, lai varētu izmērīt ēs politikas e, iedarbīgumu. Ļoti svarīgi ir attīstība un tās atspoguļošana. Tā kā varbūt būtu jārunā par politiku ietekmi. Līdz ar to e, nevajadzētu e, koncentrēties vienkārši uz virzību uz priekšu, bet gan uz ietekmi uz rezultātu. Tālāk runājot eh, par eh, informāciju, kas ir saistīta ar dzīvotāju novecošanos, demogrāfiskās izmaiņas arī migrācijas rezultātā būtu jāmēra, jo uh, tas viss rāda izmaksas nacionālajiem budžetiem, būtu jāatspoguļo. Tālāk statistika par klimatu pārmaiņam arī mūsu prāti ir svarīga. Mēs uzskatām, ka jākoncentrējas uz pēdējo laika noteiku, notikumiem saistībā ar krāpšanu, ar skaitļiem, kas ir saistīti ar klimatu pārmaiņu atspoguļošanu. Un mums ir jāpierliecinās, ka mēs izvairāmies no krāpšanas statistikas jomā un no krējuma nosmelšanas. Mūsu prāt regulas mērķis pagaidām nav panākts eh, vislabākajā līmenī, un tas tomēr vēl būtu jāuzlabo. Ja Vismaz mums nav pietiekoši pierādījumi par to, ka dalība valstis uh, tiešām ir labi un līdz galam izdarījuši savu darāmo. Un Eiropas uh, Savienībā ir jādarbojas kā koordinātoram un atbalstītājam. Paldies! Paldies, mums šeit ir Eurostata direktors Evrērs kungs. Došu viņam vārdu. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Esmu Eurostata direktors un atbildīgs par juridisko satvaru uh, Eiropas statistikā. Esmu ļoti gandarīts par referentu darbu, kā arī pateicīgs visiem tiem, kas ir izstrādājuši grozījumus uh, šim te ziņojumu projektam. Nu, Eiropas parlaments un jūsu komiteja kopumā vienmēr ir bijis ļoti atbalstoši statistikas nozarei. Uh, un pasvītrojusi Eiropas statistikas nepieciešamību, un tai ir jābūt saulaicīgai un uh, pilnīgai, un jūsu komiteja ir ļoti aktīvi atbalstījusi Eurostatu, uh, lai uh, varētu nodrošināt statistikas augsto kvalitāti Eiropā. Un, uh, tā savukārt varētu atbalstīt politikas veidotāju darbu. Un uh, šajos nemierīgajos laikos statistikas nozīmība īpaši um, izgaismojis, ņemot vērā, ka ļoti daudz tiek operēts ar alternatīviem faktiem. Statistikas programma 2018. un 2018. gadam tas ir programmas pagarinājums, bet tas nenozīmē, ka mēs gatavamies kaut kā kardināli grozīt iepriekšējo programmu vai sākt kaut kādu pilnīgi jaunu Eiropas statistikas programmu. Šis pagarinājums nozīmē, ka mēs nodrošināsim uh, Eiropas statistikas sistēmas labu funkcionēšanu un centīsimies panākt, ka tā atbilst visaugstākiem standartiem un atbilst uh, patērētāju gaidām. Bet uh, nu, tas nenozīmē, ka mēs darīsim daudz papildus darba un skriesim milzoļums priekšu. Nē, mēs konsolidēsim sistēmu vienlaikus. Uh, mērķējot uz eh, prioritāšu izpildi, eh, cenšoties pielāgoties pašreizējās politikas vajadzībām. Un kā jūs priešlikumā esat ievērojuši, tad mēs tiešām paredzam virzības priekšu. Uh, Eh, nu, un mūsu ambīcijas sniedz tik tālu, cik tehnoloģiski tas ir iespējams, tādās jomās kā migrācija, eh, sociālā un vidas statistika un dažas, eh, dažās citās jomās, ko jūs minējāt. Mēs esam arī apņēmības pilni iedziļināties detaļās un jūsu idejas, piemēram, par 83. pāntu, 63. par Eiropu 2020, 62 un 84 par izplatīšanu, informācijas izplatīšanu un uh, eh, Īgolda kungu uzdoto jautājumu par mājaslapu, 47 un citu par enerģētiku un arī pa, punktu par lauksaimniecību. Un par dažiem varbūt pārnāšu sīkāk. Piemēram, 63. grozījums, kas liek priekšā uzlabot indikātors, kas ļautu uzraudzīt uh, Eiropa 2020 stratēģiju un tās realizācija. Gigaut kungs to minēja. Jūs jau saprotat, ka saulēcīga datu publicēšana mums ir ļoti svarīga. Protams, ka jūs visi saprotat, ka nu, ir eh, jāatrod vidusceļš eh, starp saulēcīgumu un kvalitāti statistikas informācijā. Mēs vēlamies līdzsvarotu jebkuru indikātoru, lai eh, galīgā, lai tā kopējā kvalitāte neciestu. Un mēs izplatām eh, četrus indikātors piecās eh, jomās 12 mēnešu laikā pēc atskaitas gada. Kā to prasa 63. grozījums, ir tikai viena joma, uz kur tas neatiecas, un daudz no jums manī tās ir, klim, tā ir klimata pārmaiņu joma, un es paskatīšu, kāpēc. Daļa datu, piemēram, par e, enerģijas patēriņu, ir balstīta uz brīvprātīgu datu iesniegšanu. E, no dalību valstīm. Šeit nav nekādu saistošu termiņu. Bet eh, tomēr dati ienāks nu, pēc kādas divas mēnešus pēc vēlamā 12 mēnešu cikla. Ja mēs runājam, piemēram, par siltumnīca efekta gāze emisijām, Eiropas vidas aģentūra eh, saulēcīgi izplat šos datus. Uh, Nu, kas atot, attiec uz eh, indikātoru eh, kopumiem, eh, nu, mums ir dažādas instīvas, kas jau ir beigušās un tā tālāk, bet mums ir vajadzīgs attiecīgi mērījums veikt, un tad mēs varam to visu mainīt un uzlabot aktualizēšanas process par Eiropas 20 indikatoriem. Nu, tikko ir jauni dati, tā mēs arī aktualizējam mūsu tīmekļa vietni. Uh, Un, kas attiec uz Eiropa 2020 monitoringa ziņojumu, tas arī parādīsies ātrāk kā citus gadus. 62. un 84. grozījums par uh, statistikas publicēšanu mūsu tīmekļu vietnē. Es pats par to esmu atbildīgs jau vairākus gadus. Es, protams, gaidīju arī kādu grozījumu par to. Eirost Tātām, protams, prioritāte ir lietotā, draudzīgums lietotājiem. Uh, Protams, ka mēs esam atkarīgi no mūsu lietotājiem. Tas attiecas uz pedagoģiskiem pievilcīgiem veidiem, kā uh, demonstrēt statistiku un arī uh, rod iespēju izmantot statistikas datus visām lietotāju grupām. Pēdējos gados mēs esam investējuši ievērams pūles, lai labāk komunicētu statistiku un uzlabotu mūsu mājaslapu. Piemēram, ieviešot dažādas veida interaktīvu vizualizāciju kartes un tā tālāk. Janvārī pirms pāris mēnešiem. Uh, Eh, mūsu websites ir uzlabots eh, ar jaunām lietām, kur katru dienu parādās jauni dati, instrumenti, arī Eurostat eh, Twittera un Facebooka kontos kas arī uh, kļūst ar vien populārāk. Mums ir jāsaka, ka mēs regulāri saņemam arī pozitīvas atbildes par pēdējiem uzlabojumiem, piemēram, no lietotāju kopienas. Uh, pārstāvjiem. Mums ir daudz institīvu, kas joprojām tika, re, tiek attīstītas, un mēs esam spēruši daudzus soļus šajā jomā. Mēs neesam apstājušies, un mēs negatavojamies apstāties ar pie, sasniegtā. Bet mums ir tiešām vajadzīga nu, kaut kāda svīra, kas ļautu to visu virzīt uz priekšu. Piemēram, mums ir noteikts atskaites punkts, Eh, kas ļauj eh, salīdzināt mūsu eh, mājaslapu ar citām līdzīgām mājaslapām. Un būs arī rekomendācijas par to, kā to sasniegt un uzlabot šī gada otrajā pusē. Protams, ir arī citi grozījumi, par kuriem es varētu runāt, bet esmu uh, gat, gatavs, eh, kā eh, referents reaģēs un sniegšu viņam detalizētākus eh, paskaidrojumus, ja tas ir nepieciešams. Un nobeigumā vēlos teikt, ka mūsu prāt priekšlikumā ir ļoti skaidrs vēstījums iekļauts par to, ka uh, statistikas sistēma Eiropā ir mūsdienīga un atbilstoša mūsdienu pracībām. Un mēs uzskatām, ka šis ziņojums noteikti dos savu ieguldījumu un uh, palīdzēs dalību valstīm pilnveidot savas statistiskās sistēmas. Esam pārliecināti, ka jūsu atbalsts uh, budžeta palielināšanai arī uh, snie, uh, nesīs sev līdzi uh, nosacījumus par uh, īstenošanu, uzlabojot igadējo statistikas programmu un um, pilnveidojot noteikumus, kas ir saistīti ar uh, gada finanšu uh, pārskata uh, sagatavošanas procesu un tā tālāk. Un paldies par jūsu priekšlikumiem un par atbalstu labākai Eiropas statistikai, un es atkārtoju vēlreiz, ka komisija, protams, ir jūsu rīcībā, lai sniegtu detalizētāku informāciju, ja vien tāda izrādītos vajadzīga. Thank you very much also to the... Paldies komisijai un paldies ēnu referentiem. Domāju, ka mēs esam ar labu pamatu mūsu kopīgajam darbam. Un es ar gandarījumu atzīmē, ka jūs sacītu atbalsta arī Eirostats, iespējams, ka šeit ir kādas nianses vai daži savādāk skatījumi, taču esmu pārliecināts, ka mēs varēsim panākt labu kompromisu un šo leģislatīvo tekstu varēs ieviest eh, cik vien drīz iespējams. Man no savas puses nekas jauns nav piebilstams, es jau praktiski visu pateicu un uzskatu par atbalstāmiem visus izskanējušos priekšlikumus. Protams, mums tagad ir jādomā par to, kā mēs atradīsim labāku formulējumu, bet kopumā esmu optimistiski noskaņots. Termiņi ir sekojoši. No, this is... Uh, no, but this is wrong, the date of the vote. Ah, 27 March. Okay. Div, balsojums 27. martā. Jā, tik tiešām, jo 27. 27. februārs ir šodien. Un tagad paldies visiem. Mēs esam pabeiguši skatīt darba kārtību un turpinājumā būs kopīgā sanāksme